Wir setzen die Abstimmungen fort. Turpinām balsošanu. Vispirms rezolūcija par Pakistānas tiesību aktiem par zaimošanu. Mums ir sešu politisko grupu rezolūcijas priekšlikumu. Ceturtais punkts, pirm, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Par rezolūciju kopumā par, pret, atturas pieņemts. Tālāk rezolūcija attiecībā uz karu noziegumus apsūdzētā Vladislavu Šešeļu lietu septiņu politisko grupu rezolūciju. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk eh, sieviešu nolaupīšana Irākā. Sešu politisko grupu rezolūcija sestais punkts sešās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, personāla balsojuma, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Piektā daļa personāla balsojuma, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sestā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Sestais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Piektais, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Trešais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums, kurš par? Pret atturas noraidīts. Otrais grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. I apsvērums eh, oriģināla teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Par visu rezolūciju kopumā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk par komisijas deleģēto regulu par maksājumu provizorisko sistēmu, kas paredzēti iemaksām, kuras vajadzīgas, lai sektu vienotās noregulējuma valdes administratīvos izdevumus provizoriskajā periodā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk eh, rezolūcija par kohēzijas politiku 2014-2020 gadam. Septiņu politisko grupu kopīgi rezolūcijas priekšlikums personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk rezolūcijas priekšlikums par komisijas izstrādām pamatnostādēm attiecībā uz ietekmes novērtējumu Devītais punkts, kurš par, tētis grozījums atnēs, kurš par pret, at, noraidīts. Otrais punkts divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Desmitais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Man saka, ka 11. punktu grozījumam ir mutisks grozījums, Teliškas kungs. Mikrofon. I have a, uh... Man ir mutisks grozījums, tas ir nebūtisks. Alda grupas vārdā mūs atbalsta četras politiskās grupas. Uh, augstu novērtējot mūsu kolēģi darbu un Pīperkungu padarīto, vēlos pievērst jūs uzmanību 11. punktam, kur šobrīd mēs ierosinām komisijai ne, nevajadzētu pieņemt e, lēmumu, ja nav pozitīvs atzinums. Mēs nevaram piespiest e, komisijai šādu normu dodot iespēju neatkarīgai eh, valdei izvērtēt, kas ir pozitīvi un kas nē. Es aicinu atstāt tekstu, kā tas ir. Eh, priekšlikumu nebūtu jāpieņem komisijā, ja vien tiem nenāk līdz atzinums, kuru ir apstiprinājusi valde. Paldies, saka priekšsēdētājs, vai ir iebildumi? Nē, nu tad balsojam par šo priekšlikumu. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Trešais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts 12. kurš par pret atturas noraidīts 13. kurš par pret atturas noraidīts 14. kurš par pret atturas noraidīts 15. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 17. punkts, oriģināla teksts, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otra daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 20. punkts, oriģināla teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Sestais, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Piektais, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Septītais, kurš par? Pret. Atturas. Šo pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais personāla balsojumā sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Par rezolūciju kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Rezolūcijas priekšlikumu par ANO konvencijas par bērnu tiesībām 25. gads kārtu. Mums ir septiņpolsko grupa rezolūcijas priekšlikumu otrais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais punkts oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Devītais grozījums, kurš par? pret, atturas noraidīts. Desmitais personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais par. Labi, pārbaudam ceturto grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 19. punkts divās daļās. Pirmā daļa kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 21. punkts oriģināls teksts divās daļās. Pirmā daļa kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši?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 36. punkts, oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 13. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Apsvērums F divās daļās. Pirmā daļā, kurš par? pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums. Kurš par? Pret, atturas. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums personām balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Ļoti žēl, bet uh, ne, grūti noteikti pārbaudam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums Q, oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas, pieņemts. Otra daļa par? Pret. Atturas, pieņemts. Par rezolūciju kopumā. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk eh, rezolūcijas priekšums par digitālo vienoto tirgu. Divu politisko grupu rezolūcija. Septītais grozījums, kurš par? Pret? Vēlreiz, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 26. kurš par? Pret? atturas noraidīts. 11. kurš par pret atturas noraidīts. 4. kurš par pret atturas noraidīts. 8. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 66. Kurš par? pret atturas noraidīts. 67. kurš par pret atturas noraidīts. 5. Labi, pārbaudām 67. elektronis, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums, kurš par? pret, atturas, noraidīts. Devītais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 12. personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 27. Kurš par? Pret. Atturas. Arī to pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 13. kurš par, pret, atturas noraidīts. 28. kurš par, pret, atturas noraidīts. 14. kurš par, pret, atturas pieņemts. 85. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 15. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 29. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 59. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 60. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 61. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 62. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 65. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 17. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 81. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 82. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 83. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. 69. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 10. punkts, 2. Pārbaudām, labi, pārbaudām 69. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais punkts, oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa personāla balsojumā, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 70. kurš par? Pret. Vēlreiz, kurš par? pret, atturas, pieņemts. 30. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 71. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 16. personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 18. kurš par pret atturas noraidīts. 68. kurš par pret atturas noraidīts. 84. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 33. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 13. punkts, oriģināla teksts, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 14. punkts, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret atturas noraidīts. 31. kurš par pret atturas noraidīts. Gebhards kundze, lūdzu. priekšsēdētāja kungs, lūdzu atvainojiet, bet mūsu balsošanas eh, sarakstā ir kļūda. Mēs vēlējāmies balsot par, nevis pret, jo mēs esam par to, lai uh, cilvēkiem ar invaliditāti būtu vislabākie apstākļi pieejami. Paldies! Paldies, Gebhārds kundze! 19. Eh, personāla balsojumā balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Jā, Gebhards eh, kundze, tas tik tiešām palīdzēja. Pieņemts. 72. Kurš par? Pret? Vēlreiz, kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 32. personāla balsojumā sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 73. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 74. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 75. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 76. Kurš par? Pret atturas noraidīts 77. kurš par pret atturas noraidīts 78. kurš par pret atturas noraidīts 79. kurš par pret atturas noraidīts 80. kurš par pret atturas noraidīts 20. kurš par pret atturas noraidīts Labi, pārbaudam 20. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 63. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 64. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 21. kurš par? Pret. Atturas Pieņemts. 22. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pirmais, kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 34. Kurš par? Pret? Vēlreiz lūdzu, kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. 35. Kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts. 36. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Otrais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 38. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 39. kurš par, pret, atturas, pārbaudam elektronu, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 40. kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 41. kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 42. kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 43. kurš par? pret atturas pieņemts. 44. kurš par pret atturas noraidīts. 45. kurš par pret atturas pieņemts. 40... Labi, pārbaudām 45. elektronus, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 46. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 47. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 48. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 49. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 50. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 51. kurš par pret pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 52 par pret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 Pieņemts. Pārbaudām 57. elektroniski sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Es jau redzēju, ka ir pieņemts. 58. Sākam balsot. Tātad kurš par? Pret? Nu gan nevar redzēt vēlreiz. Kurš par? Pret? Atturas. Nu, grūti pateikt. Pārbaudam elektronus. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Labi, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 24. Kurš par? Pret? atturas noraidīts. 25. kurš par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudām 25. sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nu jā, šoreiz neredzēju pareizi. Par rezolūciju kopumā personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pēdējais rezolūcijas priekšlikums par nepietiekamu uzturu bērniem jaunatīstības valstīs Pirmais grozījums, kurš par? Pret? Atturas noraidīts. Trešais personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums, kurš par? Es atvainojos, ka priekšsēdētājs personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 26. punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Sestā daļa, kurš par pret atturas noraidīts. Par rezolūciju kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Lūdzu, atstājiet balsošanas kartītes iekārtās, līdz ir noslēdzies balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Vēlētos visus aicināt atstāt šo zāli, ja jūs to vēlaties Un, ja vēlaties turpināt sarunas, dariet to ārpusē. Tie, kas vēlas klausīties balsojumu skaidrojumus, tiem vajadzētu apsēsties savās vietās. liebe Kolleginnen und Kollegen, das Protokoll. Godātie kolēģi, vakardienas protokols ir pieejams, vai ir kādi iebildumi? Tādu nav. Sākam balsojumu skaidrojums.